attiecībā uz regulējumu par Eiropas Savienības zīmolu un nodokļiem, kas ir nomaksājumi harmonizācijas birojam, kā arī direktīvu, kas tuvinātu dalību valstu likumdošanu par zīmoliem. Šeit ir runa par pārskatīšanu. Precīzi nosaukumi tiek pievienoti šīs sēdes protokola.